So, dear colleagues, Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Un eh, mūsu otrajā darba dienā es vēlētos sveikt visu Nacionālo parlamentu pārstāvjus kā arī Eiroparlamenta deputātus un, protams, arī mūsu ekspertus, kuri bija tik laipni pieņemot uzaicinājumu uzstāties šodien debatēs. Es eh, varbūt neatkārtošos eh, to, kas jau izskanēja vakar, proti tas, cik ārkārtīgi svarīga ir šāda starpparlamentāra sadarbība. Svarīga, lai apmainītos ar viedokļiem, lai uzklausītu citu datus, lai uzzinātu vairāk par parlamentāro darbu un mūsu sadarbību. Tā tad eh, par šā rīta darbu. Mēs strādājām Ekon 1, un mēs esam sadar, sadalījuši šā rīta darbu divās sesijās. Pirmā ir par Panamas dokumentiem, uh, Un eh, mēs vēlētos dzirdēt no dalību valstu parlamentiem, ko no tā varētu mācīties. Un otra sesija ir par Banku Savienību, Kapitālu, Tirgus Savienību un EU vienoto tirgu. Ņemot vērā to, ka tik ļoti liela interese bija par šo Ekon viens sesiju, iespējams, ka es visiem nevarēšu iedot vārdu, atvainojos jau iepriekš, tomēr mēģināšu pēc iespējas vairāk parlamentārieši dot iespēju izteikties. Tātad vēlreiz es varbūt um, došu iespēju izteikties pēc iespējas vairāk uh, valstu parlamentu pārstāvjiem, varbūt nedošu diviem no viena parlamenta. Tātad 20, 25 varēs izteikties, bet, protams, tas būs atkarīgs no tā, cik daudzi vēlēsies izteikties. Uh, jau runāšanas lapiņas eh, jums ir izdarītas, eh, jūs eh, variet tās aizpildīt. Un vispirms tātad par Panamas izteikt, ja kāds vēlas izteikties par Panamas dokumentiem, tad aizpildiet rozā lapiņu un iedodiet zālzeņiem, kuri to savukārt nogādās prezidijā. Un tagad vēlētos dot vārdu ievadvārdiem Wernera Langenam, kurš ir īpašās komitejas priekšsēdētājs naudas atmazgāšanas eh, novēršanā. Lūdzu, Langenkungs. Jā, good morning, ladies. Labrīt, dāmas un kungi. Liels paldies par to, ka esat eh, atbraukuši, bet tomēr vēlos turpināt eh, vācu valodā, vēlos visus sirsnīgi sveikt. Šodien mums kopā ir sēde ar ekonu komiteju. Uh, Un mēs uzklausīsim un diskutēsim ar četriem ekspertiem. Pirmais ir Marks Pīts, kurš uh, bija darbojās Panamas izmeklēšanas komitejā kopā ar profesoru Stiglicu, un man ir ļoti liels prieks redzēt mūsu vidu profesoru Pītu, kurš ir dos tādu zinātnieku skatījumu šo jautājumu. Tālāk ir arī uh, Uh, Nacionālo parlamentu izmeklēšanas komiteja locekļi vispirms Eds Grots no Nīderlandes, pēc tam Ahmeds Ahmeds Lauejs no uh, Bēģijas īpašās komitejas Panamas dokumentu izmeklēšanai un uh, Kāja Jāna Krāj, Kājas Jāns Krainers no uh, Austrijas. Es domāju, ka mums ir uh, labi pamati izveidoti debatēm. Vispirms gribu īsumā pastāstīt par uh, darbu. Uh, parlaments 2014. gadā izveidoja divas īpašās komitejas, taks 1 un taks 2, Vā, um, uh, attiecībā uz lukslīgs uh, nodokļu nolīgumiem, lai izmeklētu šo uh, lietu. Uh, jo tie var ne tikai uh, traucēt konkurences dalību valstu starpā, bet arī uh, dot priekšrocības lieliem transnacionāliem uzņēmumiem. Uh, un um, runa bija par uh, Luksemburgu, Īriju un Nīderlandi. Uh, šai gadījumā Panamas komiteja tika izveidota, kad tika publiskoti Mosaka Fonsekas uh, dokumenti. Tie ir uh, milzīga apjoma dokumenti pieejami, bet uh, šeit izmeklēšana bija nevis par Uh, likumdošanu un konkurences noteikumu pārkāpumiem, bet gan par uh, izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu, Uh, dažādām noziedzīgām darbībām un ar to saistīto nodokļu nemaksāšanu. Un es domāju, ka īpaši svarīgi uh, uh arī uh, mūsu darbā uzklausīt zinātnieku skatījumu uz šiem jautājumiem, un tādēļ šodien mūsu vidū ir Marks Pits, un ja, uzklausīt arī um, tos, uz, kurus skar šie jautājumi, tātad uzklausīt arī uh, dažādus padomniekus, uh, advokātus, banķierus, uh, kuri um, stāsta par uh, šo situāciju uh, pasaules mērogā, jo Panāma ir uh, Eh, sinonīms eh, pasaules mēroga kustībai, eh, naudu noslēp dažādās nodokļu paradīzēs, un tādēļ ir jānodrošina atklātība caurskatāmība. Šeit runa nav par mazām summām, šeit ir runa par miljoniem, no kuriem netiek maksāt nodokļi, un līdz ar to tas apgrūtina solidaritāti un taisnīgumu. Un uh, 2016. gada septembrī mūsu darbs uzsākās. Mēs uh, šī komiteja darbojas gadu, tās darbs var tikt pagarināts uz pusgadu vēl, un Lisabonas līgumā 226. Uh, pantā ir noteikts tiesības Eiropas parlamentam veikt izmeklēšanu, bet uh, mm, un uh, mēs arī vēlamies uzklausīt mūsu Uh, mūsu kolēģis no nacionālajiem parlamentiem. Problēma ir tāda, ka mūsu parlaments nevar noteikt nekādas sankcijas, mēs varam tikai veikt izmeklēt. Mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo šīs uh, tiesības veikt izmeklēšanu atbilstoši uh, likumdošanas priekšlikums ir iesniegts padomē jau 2014. gadā runājot par likumdošanu, tātad mm, mēs izmeklēsim nākamajās nedēļās situāciju Maltā, apvienotā karaliste, un pēc tam arī uh, iepazīsimies ar to, kas tiek darīts ASV Un uh, arī um, jautājumi par to, kāda likumdošanas priekšlikumi ir Eiropas parlamentā iesniegti par šiem jautājumiem. Tātad tas ir, um, uh, pārskat, ir paredzēts pārskatīt uh, direktīvu par naudas atmazgāšanu, par um, ir uh, par uh, vienoto konsolidēto nodokļu bāzi. Tas jau ir prasības, ko bija izteikusi arī takse komiteja, tāpat uh, ir jārisina jautājums ar uh, nodokļu, um, ar uh, tā saucamajām pastkasīšu firmām. Ir komisijas sagatavojas priekšlikumu, bet tas viss ir tagad iestrēdzis. Tālāk. Uh, Apple īrijā lieta un Amazonas lieta Luksemburgā. Šeit nacionālās uh, nodokļu uh, iestādes uh, uh, tā tad varētu uzlikt nodokļus tikai tam apgrozījumam, kas ir Luksemburgā vai Īrijā, nevis pārējais viss apgrozījums Eiropā. Un tad ir tāds ka, kurjos gadījums, ka Luksemburgā 0,5% nodokļi tiek maksāti no uh, no šiem pēļņas, un arī īrijā tikpat maza nodokļu likme. Un arī Starbucks lieta tiek izmeklēta šobrīd, un komisāre Vesthāgene ir paziņojusi, ka Apple uh, ir jāsamaksā 13 miljārdi eiro nesamaksātie nodokļi īrijā. Ja Tas ir iespējams tikai tādēļ, ka ASV likumdošanā ir caurums, ja tā var teikt. Tur ir noteikts, ka pēļņa citos pasaules reģionos var tikt novirzīta uz offshoriem bet uz ASV eh, nogļokļu likumdošanu šo naudu attiecas tikai tad, ja šie nauda tiek atkal uh, eh, atvest atpakaļ uz ASV. Līdz ar to šobrīd Apple 130 miljārdus glabā nodokļu paradīzē un maksā minimālus nodokļus. Un īrijā vis, uh, visi šie uh, peļņa tiek novirzīta no Eiropas, Krievijas tuvējiem austrumiem, un eh, šeit maksā tiek minimāli nodokļi. Tādēļ ir svarīgi arī, lai sadarbotos uh, dažādas iestādes, lai būtu starptautiskās vienošanās. Mums, protams, ir tikai ierobežota kompetence, jo nodokļu jautājumi ir dalību valstu kompetencē, bet mūsuprāt ir svarīgi izdarīt starptautiskā līmenī spiedienu, lai panāktu lielāku taisnīgumu nodokļu jautājumos. Tāds ir šobrīd aktuālais stāvoklis, un mēs gatavojam ziņojumu. Mūsu līdzreferenti ir Kofort kungs no sociāldemokrātiem un Piters Iečeks no uh, liberāļiem, tātad viņi pārstāv attiecīgi Dāniju un Čehijas republiku. Paldies par uzmanību. Paldies, Langenkungs. Un tagad pirmais uzstāsies uh, profesors Marks Pīts. Chairman, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, paldies par šo uzaicinājumu. Tā kā ūdens meklē viszemāko punktu, tad eh, netīra nauda vienmēr plūst uz to vietu, kur regulējums tai ir labvēlīgs. Panams dokumenti to pierādīja, pierādīja to, ko mēs zinājām jau iepriekš. Un viens no šādiem eh, scenārijiem ir tas, ka uh, advokāti uh, organizē investīcijas ļoti šaubīgos darīgu, darījumos, kuros tiek iesaistītas arī bankas, un netiek veikta nekāda sadarbība ar ārvalstu tiesību sargājošajām iestādēm. Es zinu, par ko es runāju, jo pats esmu šveicietis. Un tomēr Mēs e, ļoti ilgi pieciedām dažādas aizjūra teritorijas, e, Virģīnas salas, Kaimānas salas un Delavejas un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies, kas tad Panamas dokumentos ir, un priekšstādātais to jau pieminēja, jūs redziet, kad ir tāds muslis un mikslis ar dažādiem nodokļu optimizācijas pasākumiem, izvairīšanās no nodokļiem, nodokļu rupja nemaksāšana, bet šajos papīros parādās arī priekšsēdētāji un prezidenti, uh, Eh, kuri izmanto eh, šos ceļus, lai eh, savu naudu nosūtītu nesasniedzamā tālumā, bet, protams, ir arī kriminālās aprindas. Mana personīgā pieredze skaidri parāda, ka Panamas dokumentos e, atspoguļotais ir taisnība. Es e, sāku savu darbu kā naudas atmazgāšanas apkarotājs, un tad 25 gadus esmu strādājis e, kukuļu ņemšanas lietās un arī apvienotajās nācijās. Tas viss man ir zināms, un ne tikai man. Priekšsēdētājs jau pieminēja, runa jau neiet tikai un vienīgi par Panāmu. Panāma ir viens tāds nejauši izvēlēts piemērs, bet labi runāsim par Panāmu. Es pats esmu viesojies eh, Panamā. Eh, Panama šobrīd ļoti daudz strādā, vismaz eh, vārdos, bet uh, Reālos terminos runājot, tad eh, Mosaka izmeklēšana bija pagājušā nedēļa jāaptur Panamas eh, augstākās tiesas lēmuma dēļ, un vēl nākamnedēļ, kas tad notika, Panamas valdība nevēlas atkārtoti izskatīt tos noteikumus, kas ir izsniegti Brazīlijas celtniecības firmai Olderbrechts. Kaut arī šī celtniecības firma ir skaidri pateikusi, ka tā ir samaksājusi 50 miljonus kukuļos, lai dabūtu līgumu par 7 miljardiem. Bet labi, ne jau man ir jāizšķir, kuram ir taisnība. Bet eh, atpakaļ pie šīs problēmas. Tā ir vispasaules problēma, un mēs visi esam tās daļa. Un uh, ik vienas valsts noteikti var apgalvot uh, tiesu sistēmu tādā vai citādā veidā tajā ir ieka, iejaukta, bet esam uz pareizā ceļa. Noteikti būsiet dzirdējuši par eh, labuma guvēja reālo noteikšanu, un, eh, protams, šeit ir nepieciešama sadarbība ar dažādām finanšu institūcijām. Ja mēs vēlamies automātisku informācijas ap, apmaiņu, tad ir jāzina, kurš tad ir konta turētājs, un, protams, šeit ir jābūt sadarbībai arī ar tiesību sargājošajām iestādēm. Patreiz situācija ir tāda, ka man nepatīk regulējošo iestāžu likumu īstenošana. Ko domāju ar šo pēdējo terminu, ar šo pēdējo teikumu? Piemēram, Šveicē Eh, advokāti kaut vai Lozannā nopērk eh, mozak akcijas, eh, bet runa jau neiet tikai par par advokātiem, runa iet arī par dažādiem nodokļu konsultantiem. Tā tad ir vesela virkne profesiju, kuras apiet likumu ar līkumu. Un sadarbojoties ar finanšu sektoru, uh, viņi kļūst par finanšu operatoriem. Es saprotu, ka politiķiem tas ir karsts kartupelis, piemēram, naudas atmazgāšanā, kurā brīdī jurists kļūst par finanšu spēlētāju. Tātad šo ūdens šķirtni novilkt ir ļoti, ļoti grūti. Bet eh, tagad eh, pie jautājuma, ko tad darīt. Pirmais, ko es ierosinātu, vajadzētu izvērtīt, kurus jūs uzskatiet par profesionālajiem privilēģiju turētājiem. Tā tad gan Mosak, gan arī um, juristi, uh, piemēram, organizējot dažādas, konst, dažādas celtniecības pasākumus, viņiem nevajadzētu būt privilēģijām, vismaz ne tādām, kuras ir ārpus uh, tiesu sistēmas. Paraugoties uz manis sagatavoto ziņojumu, kur sarakstīju kopā ar Stiglitz kungu, jūs eh, varat paņemt ziņojums ar zāles beigās, uh, Tātad šis ziņojums ir par ēnu ekonomiku, bet mēs esam e, gājuši vēl soli, soli tālāk un apgalvojam, kā mēs pasaules līmenī vēlētos redzēt uzņēmumu reģistru. Ko nozīmē adekvāts uzņēmumu reģistrs? Tā tad ir jābūt reāliem cilvēkiem, kuri vada uzņēmumus, ka nav e, dažādi ēnu uzņēmumi, ka, piemēram, tu, tur nebūs e, apteksne, kurai piedara miljārdu uzņēmums vai dārznieks, kuram arī piedara kaut kas pilnīgi neadekvāts. Tā tad mēs vēlamies redzēt reālos uzņēmumu īpašniekus. Uh, Tas būtu ļoti milzīgs solis, ja mēs to panāktu, bet tam ir nepieciešams arī tehnisks risinājumu kopums, tātad kur mēs novelkam slieksni, kur griestus un tā tālāk. E, varbūt detaļās neiedziļināšos, bet vēlējos pateikt, ka esmu pārliecināts, ka šādu noteikumu kopumu pasaules līmenī pieņemt un izpildīt ir iespējams. Iespējams, ka mēs nedabūsim visus ēnu uzņēmumus uzreiz skaudr, skaidrībā, bet ja būs publiski pieejams reģistrs, tad gan plašsaziņas līdzekļi, gan arī pilsoniskā sabiedrība varēs skaidri redzēt, kuri cilvēki tur ir, un tad tiešām būs ļoti nepatīkam, ja šādā eh, reģistrā eh, miljārdu uzņēmumu turētājs nemāk nedz rakstīt, nedz lasīt. Tā tad. Es uzskatu, ka tas ir tāds eh, ļoti konkrēts priekšlikums, grūti izpildāms un tomēr izpildāms. Un eh, mans ieteikums jums, politiķiem, būtu sekojošs. Ir ļoti jāatrunā šīs offshore kompānijas un ir jābūt striktiem. Pat ja populisti daudzās valstīs mēģina jūs no tā atrunāt, paldies! Thank you very much. Paldies profesoram Pītam par šo ļoti interesanto runu un arī par konkrēto ieteikumu. Jā, mums to tiešām vajadzētu apsvērt, izvērtēt un nu, centīsimies uh, mūsu likumdošanas darbā uh, sasniegt jūs minētos mērķus. Nākamais runātājs ir Eds Grots, kurš vada uh, Nīderlandes parlamenta komit izmeklēšanas komiteju uh, nodokļu struktūru jautājumos. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Niderlandes parlamenta un parlamentārās komitejas vārdā, tās komitejas, kas izmeklē nodokļu struktūras, vēlos pateikties jums, kas esat uzaicinājis mani un manu kolēģi Mērkis kungu no Socialistu partijas piedalīties šai sanāksmē. Panamas dokumenti. Uh, radīja jaunu, deva jaunu informāciju un jāsaka arī radīja visai lielu pārsteigumu par to, cik ārkārtīgi plaši izplatīta ir problēma ar izvarīšanos no nodokļiem. Nīderlandes parlamentā tika pieprasīta plašāka informācija par nodokļu struktūrām, kas tiek, piemēram, veidotas arī pašā Nīderlandē. Pagājušā gada maijā Finanšu komiteja Nīderlandes parlamentā izveidoja darba grupu ar mērķi savākt zināšanas, informāciju par dažādām nodokļu struktūrām un pēc tam pieņemt lēmumus par dažādu citu izmeklēšanas instrumentu izmantošanu. Pagājušā gada septembrī publiski uzrunājām ar 12 ekspertiem, pārstāvjiem no dažādiem trustu sektoriem, ar zinātniekiem, nodokļu konsultantiem un arī zen um, mm, ieņēmumu dienestu ierēģiem. Uh, Nīderlandes parlaments pa to laiku ir pieņēmis jaunu un striktāku e, izmeklēšanas instrumentu, tātad mini izmeklēšanas instrumentu, un šāda veida elastīgs e, instruments ļauj mums bez ilgas sagatavošanās veikt izmeklēšanu dažādos jautājumos. Šis jaunais instruments nozīmē to, ka e, dažāda veida personām var tik likt liecināt pie zvērsta šādu uzklausīšanu laikā. Līdzīgi kā tas notiek kongresa uzklausīšanās ASV pagājušā gada oktobrī, tika ierosināts veikt izmeklēšanu nodokļu struktūrās, to pieņēma parlamenta vairākums, pieci parlamenta deputāti sagatav mm, veidošo komiteju. Komiteja darbā pievērsīsies mm, privāto trastu jautājumiem un Nīderlandes lomu šādu vēstuļu kastīšu uzņēmumu uzņem izveidošanā. Galvenais izmeklēšanas mērķis ir iegūst, pla, iegūt plašāku informāciju par to, kā šādi trastu biroji un nodokļu konsultanti darbojas, kā tiek veidot šīs nodokļu struktūras praksē. Kā jūs varbūt visi zināt, Nīderlanda ir viena no lielākajiem centriem starptautiskā kapitāla plūsmai. Plaši līdzekļu apjomi tiek pludināti caur šīm, plasmas, eh, caur šīm vērst paskastīšu uzņēmumiem, un nekādas reāls ekonomiskas darbības šais uzņēmumos nav. Pats par sevi tas varbūt, tas varbūt pat likumam atbilstīgs pasākums, bet jautājums par to, vai šāda veida darbības ir vēlams no ekonomikas un sociālās Um, plāksnes raugoties, un vai tas ir morāli pieņemami. Tādā veidā pār, pārliecinātos, ka šo trustu fondu darb, darbinieku rīkojas ad, adekvāti un iztaujāt viņus, cen, mēs cen, e, izmeklēšanas komiteja cenšas rast atbildes uz jautājumiem. Plānojam šo pavasar turpināt izmeklēšanu pēc tam, kad būs noslēgušās vispārējās vēlēšanas Nīderlandē, un izmeklēšana notiks publiski, tiks arī translēta internetā. Noslēgumā vēlos teikt, Eh, paust šādu cerību, ka eh, cerams šie jautājumi par nodokļu struktūram tiks turpmākajos gados nopietni risināt SAO un citas ES, un savukārt un ES iestādes jau ir gūšas milz progresu šai jomā. Bet jāsaka, atbildība joprojām ir uz mūsu visu pleciem, tātad arī uz nacionālo parlamentu pleciem, to starp Nīderlandes parlamentu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Ahmed, Ahmeds Aluei Beļģijas īpašās Panamas dokumentu izmeklēšanas komitejas pārstāvis. Paldies, uh, godātie kolēģi, pateicos par šo uzaicinājumu. Ir tiešām uh, liels uh, prieks piedalīties šajā sanāksmē. Jūs noteikti zinat, ka arī Bēģijā ir izveidota speciālā komiteja par pārā, Panamas dokumentiem un arī kopumā par nodokļu paradīzēm un offshore struktūrām. Uh, Eh, Bēļģijas parlamentā bija plaša vienprātība izveidot šo komiteju, jo katru reizi, kad tiek atklāts kādas lietas, eh, var nodokļu nemaksāšana, kā Panama, uh, um, dokumenti, Bahamas dokumenti un citi. Izrādās, ka daudzas personas, kas dzīvo Beļģijā, ir iesaistītas šādā skandālā. Tātad bija plaša vienprātība parlamentā. Bet uh, šī komiteja netika izveidot, lai veiktu izmeklēšanu. Tātad tā nav izmeklēšanas komiteja, pilnvaras ir uh, ierobežotākas, bet uh, Uh, ir tāpat laikā uh, eh, arī um, ties, tie, tiesneši izmeklētāji strādā pie uh, konkrētām šādām lietām, un tādēļ, lai neiejauktos viņu darbā, mēs izvedam šādu komiteju. Tātad 700 personas ir iesaistīts šajos uh, Panāmas dokumentos ir uzsākts 239 lietas, nodokļu administrācija e, un e, tiesu iestādes un īpašā iestāde CDFO, kas izmeklē finanšu un ekonomiskos noziegumus, strādā pie šīm lietām. Tātad gan nodokļu administrācija, gan policija, gan uh, Uh, centrālā banka un arī uh, četras lielākās bankas uh, ir uzklausīti, tāpat ir arī tiesnesis klases un citi tiesneši, kas veic izmeklēšanu, un viņš ir arī uzklausīts šeit Eiropas parlamentā. Tagad kā konkrēti punkti, ko mēs esam konstatējuši. Pirmkārt, uh, pietrūkst koordinācijas starp dažādiem valsts dienestiem cīņā pret uh, finanšu noziegumiem un nodokļu nemaksāšanu. Tātad šeit ir runa par tieslietu sistēmu, policiju, nodokļu administrāciju un citām iestādēm. Informācija netiek, uh, ne, nenotiek pietiekami informācijas apriķis starp šīm iestādēm. Un tādēļ būtu jāveic pasākumi šai jomā. Otrs punkts, to mēs atkārtojam atkal un atkal, nav vienota nodokļu parādīžu saraksta Eiropā un pat Beļģijā. Šīs saraksts tiek pārvirzīts no vienas likuma nodaļas uz otru, bet būtu nepieciešams šāds saraksts, lai varētu aktīvi cīnīties pret šo uh, kaitīgo parādību. Mēs dzirdējām, ka komisārs Piesmos Kovīšī uh, teikt, ir paziņojis, ka ir jāvirzās pēc iespējas ātrus priekšu, veidojot šādu sarakstu. Mēs konstatējam, ka Nacionālā banka, finanšu regulators, kad ir jādomā par konkrētiem mehānismiem, kas pieļauj bankām īstenot uh, krāpšanos nodokļu jomā, tātad nav veikti efektīvi pasākumi, ir jāstiprina arī Nacionālo banku loma uh, Eh, šajā jomā. Tāpat mēs iestājāmies, lai tiktu izveidota Eiropas aģentūra cīņai pret um, krāpniecību nodokļu jomā, pret nodokļu paradīzēm, jo šie krāpnieki jau nepazīst robežas. Un tādēļ ir jāstiprina starptautiskā sadarbība šajā jomā. Uh, Un vēl noslēgumā es gribu norādīt, ka šodien mums ir jāstiprina arī likumdošana, kas paļā, ļautu vērsties pret starpniekiem, pret tiem, kas atbalsta šādas darbības. Šeit, es domāju, advokātu birojus, bankas, uh, tātad, uh, lai bū, apkarotu visus tos, kas veido šādas finanšu schēmas. Paldies! Lielas paldies, priekš, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Kajam Janam Krājeram kas ir vicepriekšādātājs komitejā Austrijas Nacionālajā padomā, kas strādā pie šiem jautājumiem. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi! Austrijā bija viena banka, kas eh, arī Panamas dokumentos tika minēta, neliela reģionāla banka, kas piedara nelielai Austrijas provincei pie Šveices un Lichtensteins robežas jau tā bija uzmanības lokā varas iestādēm, jo tur bija ļoti ciešas eh, sadarbības saiknes tieši ar Lichtensteinu un trastiem un fondiem šai valstī. Tā visa rezultātā reģionālā parlamentā tika izveidota īpaša komiteja, kuras uzdevums bija šīs bankas darbību pētīt ziņojums tiks eh, publicēts nu pat eh, pavisam drīz, vēl šonedēļ šķiet. Nu, galvenie secinājumi bija tādi, ka bankas valde, galvenais rezultāti bija tādi, ka bankas valde at, atkāpās, biznesa modelis tika maidi, mainīts, divas, eh, divi ierobežojumi tika noteikti nekāda veida saiknes ar šiem nodokļu purviem un otrs nekāda veida saiknes ar vēstuļu uzņēmumiem offshore jurisdikcijās. Nu, tie bija rezultāti, kā, ar ko bankai jārēķinās nākamā. Reģionālā parlamenta diskusijās un nacionālā parlamenta diskusijās konstatējām, ka nepieciešams veidot trīs pīlārus. Eh, pirmām kārtām pārskatāmība, uzdodot tādus svarīgus jautājumus kā publiski reģistri, kā tos veidot, kā reģistrēt trastus uzņēmumus un gala labumu saņēmējus. Uh, Tam šāda veida reģistriem jābūt publiski pieejamiem. Nu, līdzīgi kā tas, piemēram, ir Vācijā, kur pastāv reģistrs un tur eh, var uzdod, tur var, piemēram, iesniegt jautājumus par trastiem un uzņēmumiem. Otram kārtām, tātad bez pārskatāmības vēl svarīgs ir arī tas, ka jāizvarās no jebkāda veida pastkastīšu uzņēmumiem, jo tie tiek izveidot tieši nodokļu krāpniecības pasākumu vārdā un e, nebūtu nav pārskatām. Tās ir jāaizliedz. Un trešais ir sadarbība. Trešais pīlārs ir sadarbības starp valdībām. Tā, lai mēs varam apmainīties ar informāciju, ar informāciju par uzņēmumiem, nodokļu nolēmumiem, Daudz kas no tā, ko mēs šoreiz, š, pie kā šobrīd jau strādājam, piemēram, ar Eiropas parlamenta direktīvām, bet tāpat jārisina arī jautājumi par to, kā izsināt šos eh, aizsargāt trauksmes cēlājus, žurnālistus. Uh, Es domāju, ka te, protams, iestājas arī runas brīvības princips nenoliedzam. Šie cilvēki ir jāaizsargā, bet vienlaicīgi lūk arī šī trauksmes cēlāja no uzņēmuma iekšienes, no banka iekšienes jāaizsargā, jo, protams, ir tādas lietas kā komerc noslēpumi, bet jāsaka, šāda veida komerc noslēpumi nevar būt, eh, nevar, nevar tikt saglabāt tikai tāpēc, lai nosektu nodokļu krāpšanos nu, vai naudas atmazgāšanu. Šāda veida informācijas atklāšana nenozīmē komerc noslēpumu atklāšanu un šāda cilvēka cilvēki, kas to ir gatavi darīt, būtu jāaizsargā, un šī aizsardzība jāizteno valdībām un valstīm, un nedrīkst viņus saukt tiesas priekšā. Un, protams, arī godīga nodokļu sistēma godīga nodokļu sistēma, tīpaši attiecībā uz daudznacionālajiem uzņēmumiem. Šādā sistēmā tiktu ietverti ne tikai ziņojumi par katru, par katru atsevišķu valstu, šāda sistēma jau tiek veidot, bet es domāju, ka nepieciešams harmonizēt arī nodokļu sistēmas kopumā, tā lai uzņēmumi, kas strādā starptautiskā līmenī, eh, sastaptos ar attiecīgi starptautiski eh, vienotiem nodokļu noteikumiem, respektīvi tas attiecas arī uz uh, Eh, visam šim kop, kopējām nodēkļu bāzēm, minimālajiem nodokļiem, nodokļu koridoriem un tā tālāk. Tā lai nav, nebūtu tā, ka mēs ra radam kaut kādu tālāku sacensību par pēc iespējas zemākiem nodokļiem, bet lai tie, kam ir iespēja, un, un lai nav tā, ka tie, kas uh, strādā dažādās valstīs, izvēlās to valsti, kur vis nodokļi viszemākie daudznacionālie uzņēmumi un nu, visi šie bagātie cilvēki, protams, cenšas eh, izvairīties no savas daļas nodokļu, maksā milzīgas summas nodokļu konsultantiem, lai to varētu darīt atbilstīgi likumiem. Tāpēc mums vajadzētu grāmatvedības noteikumus padarīt vispār um, publiskām tiesībām, vismaz Eiropas līmenī, lai nav tā, ka tikai privātie fondi tos izstrādā un pēc tam saka, ka lūk, saskaņā ar šiem grāmatvedības noteikumiem mums ir iespējams rīkoties tā un tā nodokļu jomās. Mums ir nepieciešama tāda grāmatvedības noteikuma, kas paredz atbilstīgu nodokļu bāzi un ir eh, publiski, un beigu beigās es domāju, ka mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ir tādas pasaules daļas, kas at, nodrošinās atbilstību šiem trim pīlāriem, bet savukārt, ja būs tādas, kas, tādas pasaules daļas, kas to nedara, nu tad viņi nevar līdzdarboties kaut kādās struktūrās. Tādā gadījumā viņiem. Um, ja būs šādas uh, pastkastīšu sūtī, firmu sūtījumu, tad jābūt kaut kādam robežu, no, pārobežu nodoklim, piemēram, šīm valstīm, uh, nu, nu, kaut kādu procentu no IKP un tam līdzīgi, vienkārši, lai izvairītos no tā, ka šādā veidā līdzekļu, naudas līdzekļu tiktu atmazgāti šais nodokļu purvos. Es zinu, ka viens otru no šīm idejām varbūt izklausās visai radikāli, bet es domāju, ka dažas domas savukārt šo pīlāru kontestā ir ļoti vienkārši. Un, manuprāt, viskaidri un gaiši jāpasaka, vai nu jūs nodrošināt atbilstību noteikumiem un piedalāties šai darbībā, jeb jūs tiekat izslēgti no visas šīs sistēmas, ja ne, nodokļus maksāt nevēlties. Paldies, saka priekšādātājs. Werner, jums tagad vārds. Yes, thank you very much. Uh, vielen Dank. Paldies tagad ir iespēja mums ar mūsu četriem runātājiem, ir tīpaši profesoru Marku Ficume, diskutēt. Profesors eh, Stiglits ir veicis pētījumu par ēnu ekonomiku un konstat, ir nācis eh, pie secinājumiem, kas ir ļoti labi. Uh, un aktuāli, un man ir pieteikšies 13 runātāji. Es biju sākumā paredzējis tā, ka dosim vārdu trim Nacionālā parlamentu deputātiem vārdu un tad vienām pārstāvjiem no Eiropas parlamenta. Tā tad ir pieteikušies astoņi eh, deputāti no nacionālajiem parlamentiem un seši no Eiropas parlamenta. Tagad tātad kopā jau 14 runātāji. Un uh, Un ja jūs uzdodat jautājumu kādam konkrētam runātājam, tad arī miniet kam. Un uh, vēl gribu atgādināt, ka katram ir uh, divas minūtes, uh, lai uzstātos, un sāksim ar Maltu. Treisons Atsofādī. Vārds jums. Paldies. Maltas prezidentūra un mūsu valsts ir lepna par šo iespēju. Un uh, ir, Malta nevar uh, veiksmi gūt ārpus Eiropas, un tādēļ ļoti žēl, ka mūsu prezidentūra aizēno Panamas uh, dokumentu skandāls un uh, iznāk tā, ka mēs esam vienīgā Eiropas dalība valsts, ka, kur ir, kurā ir ministrs, kurš arī ir iesaistīts šajā uh, Panamas dokumentu skandālā. Un uh, izrādās, ka šim cilvēkam ir lielāki uh, resursi resursi, nekā viņam legāli varētu būt. Mēneša iemaksa uh, šajos kontos bija lielāka nekā ministra gada alga šajos offshore uh, uzņēmumos. Un uh, ma Maltā cilvēki izgāja ielās, tas bija nepieredzēts, viņi protestēja pret šādu situāciju. Un tagad šis cilvēks vadā Eiropas uh, Savienības enerģijas, enerģētikas padomu, un ir, tas ir kā pliķis mums visiem sejā. Vienīgā uh, rezu, vienīgais rezultāts bija diskusijas parlamentā un dažiem deputātiem bija jāizstāv neaizstāvamas lietas un parlaments beigās atteicās izveidot uh, izmeklēšanas komisiju un arī nepiedalījās sanāksmē par naudas atmazgāšanu viens uh, pārstāvis. Uh, es uh, Esmu informēts, ka administrācijas atteikšanās kaut ko darīt ir arī saistīta ar to, ka policijas vadība tika trīs gadu laikā piecreiz nomainīta. Un šī administrācija vienkārši maltā nevēlas vērsties pret uh, naudas atmazgāšanu. Uh, gluži pretēji uh, tiek darīts viss, lai tas tā turpinātos. Paldies! 19. un 20. februārī mums būs tikšanās ar mautas pārstāvjiem, ar valdības pārstāvjiem, ar opozīciju, ar advokātiem, nevalstiskām organizācijām, žurnālistiem, arī um, finanšu ministrs no Malts Ekonfin pašreizējais vadītājs uh, ir uzaicināts. Un tagad Uh, Mišela Andrē no Francijas senāta. Lūdzu, priekšsēdētāji. Es vēlos visus sveikt un paust gandarījumu par iespēju piedalīties šajās debatēs. Cīņa pret nodokļu nemazgāšanu, naudas atmazgāšanu nodarbina jau vairākus gadus Francijas Senāta finanšu komiteju. Pēc Panāmas dokumentiem mēs rīkojāmies operatīvi jau pagājušā gada uh, maijā uzklausījām finanšu institūcijas, tā skaitā kādu lielu Francijas banku, kas arī bija minēts šajos dokumentos. B mērķis bija noskaidrot, kā šāda krāpšana bija iespējama, kaut arī eh, valstis jau pēc 2009. gada bija pieņēmuši jaunas likuma normas un tika mm, konstatēts, ka var valsts parakstīt dokumentus par SAO standārtu piemērošanu un reāli tāpat laikā neko nemainīt savā praksē. Un uh, Tāpat mēs izvērtējām arī dažādas montāžas, uh, dažs un uh, arī to, ka Francijas uh, nodokļu administrācija ļāva legalizēt dažādus noslēptos līdzekļus 47 tūkstošos gadījumu un uh, par 6,3 miljārdiem eiro. Tāpat mūs satrauc tas, kā notiek uh, Uh, banku finanšu regulātoru sadarbību starptautiskā mērogā patiesībā nenotiek informācijas apmaiņa par šiem jautājumiem pat ne Eiropas līmenī. Un ir absolūti nepieciešams, lai šāda sadarbība un informācijas apmaiņa notiktu, un es arī piekrītu tam, ka absolūti nepieciešams ir izveidot nodokļu uh, paradīžu sarakstu kopīgu Eiropai, kā to ierostina komisārs Moskovīši. Un mūsu darba rezultāti un dokumenti ir publicēti arī Senāta mājaslapā. Tāpat jāizvērtē ir nodokļu konvencijas starp valstīm un Senāts jau 2011. gadā bija savulaik noraidījis šādu konvenciju, ko bija paredzēts noslēgt starp Franciju un Panamu. Paldies, Andrē kundze. Tagad vārds Johimam Posam no Vācijas Bundestaga. Kolēģi, Eiropā mēs esam centrālās pozīcijās uh, Uh, cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu. Mēs nevaram rīkoties tādēļ, ka Eiropa nav vienota. Ir Eiropa, uh, uh piemēram, Daiselblums un Tereza Meija iestājās par šādām uh, montāžām. Viņi aizstāv tos, kas krāpjās un nemaksā nodokļus. Kamēr šī situācija nebūs pārvarēta šeit, Eiropā, minētās dalība valstis Beneluks, Malta tāpat rīkosies kā iepriekš, tikmēr populisti gūs ar vien lielāku atbalstu un nekas netiks atrisināts. Ir arī uh, jāuzņems personiska atbildība par šiem jautājumiem. Uh, Janam Kraineram gribu teikt, nav taču nekādu pamata, reāla pamata, kādēļ būtu jāpastāv šādām vē, eh, paskastīšu firmām. Tās vienkārši būtu jāaizliedz. Tālāk eh, caur Maltu, bet arī caur Luksemburgu, Nīderlandi, citām eh, dibinātāju valstīm. Uh, Eh, tiek eh, novājināti šīs, eh, šie melnie saraksti par nodokļu paradīzēm, jo tās jau ir dalība valstis. Bet, nu, ja mēs nevirzīsimies uz priekšu šajos jautājumos, ja arī šādas valsts nebūs iekļauts šajos sarakstos, mēs nespēsim efektīvi cīnīties pret naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaz, nemaksāšanu Mums ir jādarbojas godīgo nodokļu maksātāju interesēs, godīgo mazo vidējo uzņēmumu interesēs. Mums ir jāvēršās pret tiem, kuri īsteno citus eh, uzņēmiem darbības modeļus un apgroza miljārdus. Paldies, posakungs, deleģētais komisijas akts eh, tika. Uh, iepriekšējā Strasbūras sanāksmē tika noraidīts ar kvalificētu balsu vairākumu. Un tagad Eiropas parlamentā deputātu uzstāsies Pēters Saimons no Vācijas. Paldies! Es gribu uh, turpināt uh, manu Bundestāga kolēģi Posels teikto. Eiropā mums ir parlament, eh, problēma nevis tikai tas, ka citi mums uh, šeit šos no, naudu, um, teiksim, nozog, bet arī Panamas uh, finanšu ministrs teica, ka Eiropa pati neko nedara, jo daudz naudas no Eiropas izplūst pirms tā ir aplikta ar nodokļiem. Un viņām, diemžēl, ir taisnība. Un mūsu problēma ir tā, ka ir pietiekami daudz valstu, kuru tagad ekonomiskais modelis ir e, nozakt nodokļu ieņēmumus citām valstīm. Nu, e, tas, ko jūs tagad e, te runājat par maltu. Nu, būtībā šeit ir runa nevis par kaut kādām sīkām iekšējām maltas lietām, bet gan par Eiropas mēroga parādībām. Un šeit nav runa par nodokļu konkurenci, bet ja valstis pieļauj, ka transnacionāli nodokļi ma e, uzņēmumi maksā mazāk kā vienu procentu nodokļu, bet citi maksā e, visu e, pārējo, tad Ja mēs vēlamies Eiropu vienotību saglabāt, tad mums ir jāizdara spiediens uz uh, dalību valstīm, lai tās konstruktīvāk sadarbotos Briselē nekā tas ir bijis līdz šim. Uh, tagad e, ir jāpanāk, lai šī automātiskā informācijas apmaiņa par nodokļu nolēmumiem nonāktu arī pie Eiropas komisijas, jo ir nepieciešams, lai komisija kā līgumu sargātāji sekot šai situācijai kā savu veidu policija. Un tādēļ tā ir nepieciešams arī sniegt visu informāciju, un tad varbūt valsts pildīs savus mājas uzdevumus, un tad mēs varēsim kritizēt arī tos, kas darbojas ārpus Eiropas, ja Eiropā būs ievest kārtība. Paldies! Pirms es uh, dodu vārdu citiem deputātiem, es uh, došu iespēju mūsu viesiem komentēt jautājumus, kas izskanēja. Pavisam īsi. Jāsaka, esmu visai iespaidots, ka šis parlaments ne tik vien rāda ar pirkstu uz citām pusēm, jo šis problēma jautājums, protams, ir globāls pēc sava rakstura. Uh, man svarīgi atcerēties, ka mēs arī paši ļaujam šīm vietām pastāvēt, un man šķiet tieši tas izrietē no teiktā. Eiropas Savienība šķiet nedara visu, kas ir iespējams, pastāv arī viedokļu atšķirības, bet no otras puses domāju, tomēr zinam, ir arī zinām konverģence, pie, īpaši, piemēram, atgriežoties pie gala saņēmē identificēšanas prasības. Uh, gan finanšu iestādēs, gan arī uzņēmumu reģistros. Jūs tiešām spēruši milzīgu soli uz priekšu, un es nezinu, vai vajadzētu iet tik tālu, ka aizliegt šādas struktūras, jo ir vajadzīgi taču pārskatāmība pirmām kārtām. Par to diskusijas, protams, ir iespējams, bet es domāju, ja tiek nodrošināta pārskatāmība, tad šāda veida struktūras vienkārši vairs nebūs pievilcīgas, un tas pats par sevi jau būs demotivējošs faktors. Paldies! Kratkungs, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies. Es domāju, ka Nīderlandē zināmā mērā ir jāuzņemas arī sava atbildība šajā kontekstā. Kā jau teicu, Nīderlanda ir daļa no šīs problēmas, un mēs vēlamies kļūt arī par daļu no risinājuma. Es domāju, ka Nīderlandes uzvedība eh, nu, ir būtiski mainījusies pēdējā laikā. Anvien vairāk tiek pieņemti mēri, lai vērstos pret nodok, izvairīšanos no nodokļiem šais pēdējos gados. Jaunākais, ko esam lietas labā darījuši, ir tas, ka esam pieņēmuši pasākumus pret agresīvu nodokļu schēmu izmantošanu. Tāpat arī esam pieņēmuši noteikumus attiecībā uz juristiem nodokļu konsultantiem. Bet, nu, protams, ka daudz vēl darāmā. Paldies! Vēl kāds vēlas atbildēt, es jūs vēl nogaidīsiet? Nē, lūdzu. pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts par to, ka nepieciešams pirmam kārtam sakārtot Eiropas Savienības iekšienē šos jautājumus, pirms mēs uh, sākam domāt par uh, citām fiskālām teritorijām. Nu, pirms mēs vēlamies šīs teritorijas aizsargāt pret draudiem no ārpuses. Un es, protams, runāju par eh, banku paradīzēm, nodokļu paradīzēm. Otra lieta - šie luksulīgs jautājumi Nu, te nav, te ir tāda, kas saka, te jau nav runa par nodokļu krāpšanu, bet arī šāda veida iztrūkuma likumdošanā, eh, piemēram, ļauj pāriet no vienas valsts uz otru. Tas nozīmē šo agresīvo nodokļu plānošanu. Un arī šajā jomā nepieciešams virzīties uz priekšu ar BEPS, ar nodokļu harmonizāciju. Uh, un it īpaši um, daudznacionālo, šo multinacionālo uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem, jo viņi izmanto šo nodokļu konkurenci, kā rezultātā visa šī joma tiek kropļota. Nu tad lūk, jāvēršas gan pret šo nodokļu krāpšanu, gan arī jāoptimizē šī nodokļu joma kopumā. Un tā, lai nu, tas būtu atbilstīgi nosakāms. Paldies, Klēnērkungs, vai jūs arī vēlaties kaut ko īsāk teikt? Jā, pāris teikumi. Pirmām kārtām Melnie saraksti ir eh, labas eh, lomas. La, la, tā, tā ir laba lieta. Mums tas Austrijā palīdzēja šie pelēkie melnie saraksti. Tā rezultātā mēs kļuvām par tādu civilizētāku valsti, es teiktu. Nu, un tagad mēs, piemēram, līdzdarbojamies automātiskās informācijas apmaiņas procesā. Un domāju, ka tas ir labi, tāpēc, eh, nu, piekrītu šādu sarakstu veidošanai. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs manā sarakstā - Migels Tiago no Portugāles. Kur jūs esat? Lūdzu. Pateicos priekšsādātāji. Esmu Manuels Tiago no Portugāles komunistu partijas. līdzdarbojos izmeklēšanas komitejā, kas strādā pie finanšu uh, sistēmas jautājumiem. Tika izveidots trīs šādas komitejas Portugālē, bet bija viens kopsaucējs visā šajā procesā. Šīs nodokļu paradīzes, šie patvērumi, valstis, kurās nodokļu sistēmas ir acīm redzami daudz eh, labvēlīgākas līdzekļu atmazgāšanai ir aktuāls. Un, protams, ka zaudētāji beigu beigās ir mūsu valstis. Nu, tāda saka, ka šī offshore ir tā, tādi svešķermeņi, eh, kapitālismu svešķermeņi. Bet jāsaka, tā tie ir šī kapitālisma pati būtība, godīgi sakot, neiešu tagad iesaistīties dažādās ideoloģistiskās apsvērumos, bet offshore ir vienkārši kapitālisma daļa. visu šī galvenēmēja identificēšanu un tā tālāk. Nu, tas ir tā, kā mēs liktu zagļiem tagad pašiem par policistiem strādāt. Bankas nekad mūžā to nedarīs. Nu, tā ir viena ļoti būtiska problēma. Daži risinājumi tiek ierosināti, visi šie melnie saraksti un tā tālāk. Katrai valstī šādi saraksti ir nu, ļoti atšķirīgi šobrīd. Bet man liekas, ka pirmais risinājums eh, būtu ļoti vienkāršās, tikai nav nekādas politiskas gribas to īstenot. Mm. nodokļi jāpliek ar nodokļiem tajā vietā, kur, nod, nu, kur tiek veikta, kur tiek gūta peļņa. Nevis tur, kur viņi ir nodib, nodibināti, un vajadzētu aizliegt dažādu veidu šādus transferus uz offshoriem. To katra valsts varētu izdarīt, tas nav nekas neiespējams. Un būtu jāpieliek punkts tam, ka e, uzņēmumu revīziju veids privāti uzņēmumi. Nu, tas jau arī nav loģiski. Paldies, nākamais runātājs. Pārstāvis no Grieķijas parlamenta. Atanās Junkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, um, Esmu sagatavojis burtiski pāris teikumus par Panamas dokumentiem, bet šķiet, ka nekas piebilstams vairāk man nebūtu Bundestāga pārstāvi tikko teiktajam. Un tomēr šeit izskanējušais arī mani pārliecināja par to, ka mēs pieļaujam kļūdu Mēs izmantojam patiesus vārdus, lai slēptu patiesību. Tātad mēs izmantojam vārdkopu netīra nauda. Ja mēs šodien nediskutētu par Panamas dokumentiem, bet gan par netīro naudu, tad kas tad būtu noticis? Mēs tikko pieminējām, mēs šeit pieminējām Apple un Amazon, tās ir amerikāņu kompānijas, bet um, 40 gadus es pats esmu strādājis par žurnālistu un zinu, kā notiek dokumenta nopludināšana, bet eh, ja šās dienas diskusijas nosaukums būtu netīrā nauda, tad es domāju, ka mums vajadzētu ieviest citu vārdu kopu netīrā banka jo Milānā šobrīd notiek tiesvedība, un eh, varbūt, ka itāļu kolēģi vēlēsies eh, par to runāt, bet pagājušajā nedēļā Blumbergs rakstīja sekojošo. Nevaram tikai un vienīgi runāt par Panamas dokumentiem un par to, kas notika pagājušajā nedēļā Mi Milānā un par to, ko e, biznesa Bloomberg rakstīja. Desmit miljoni neparādījās Deutsche Bank grāmatvedības atskaitēs. Tātad, kad lielākā Eiropas banka aizmirst, savās grāmatvedības atskaitēs iekļaut 10 miljārdus dolāru, man tas tomēr kaut ko rāda. Jā, Pieta kungs, eh, mūsu šās dienas eh, tēma būtu tīrā nauda, tad eh, mēs varētu runāt arī par Volkswagen, jo es zinu, ka Amerikas Savienotajās valstīs Volkswagen vadītāji augstos amatos esošie ir tikuši apcietināti. Uh, Tātad par Amerikas Savienotajām valstīm runājot, kāpēc tad eh, apcietināti viņi ir ASV un nevis. Nenoklitiko teljonos ir 30 dešterolētā. Prieksēdētājs mēģināja pārtraukt runātāju. Jā, iespējams, ka es nerunāju tā jums pa spalvai, bet tomēr vēl 30 sekundes. Es esmu Grieķijas, Vācijas eh, sadraudzības komitejas eh, Prieksēdētājs ceru, ka nerunāju pārāk daudz un tomēr. Es pats esmu ticies ar Stiglicu, un mēs daudz diskutējām par ēnu ekonomiku vai ēnu ekonomikām. Es tiešām ceru, ka par valstu parādiem runājot, piemēram, <clears throat> par Eiropas Savienības valstīm Vakar mūsu plenārsēdēs pieminēja Krūgmanu un Stiglicu, un um, Dombrovskungs man atbildēja. Paldies, mēs tātad uh, aicinu pieturēties pie divām minūtēm katram runātājiem, tās nepārsniegt. Tagad 9. Uh, februārī nākamajā Panamas uh, komitejas sēdē D mēs uzklausīsim arī banku pārstāvis. Tās lielās bankas, Deutsche Bank nebūs, bet uh, Vācijas banku apvienības uh, pārstāvis gan. Māca van de Vens no Nīderlandes senāta, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! ar ļoti lielu interesi uzklausīju prezentācijas, uzklausīju ekspertu teikto un vēlētos uzteikt viņu viedumu. Un tomēr 11. oktobrī, pagājušā gada 11. oktobrī, Eiropa padome pieņēma 2013 rezolūciju par Panamas dokumentiem. Un balstoties uz ierosinājumu tika sagatavot rezolūcija. Un tas ir 5.2, ko ieteicu es. Eiropas padomai vajadzētu kopā ar EDSO sagatavot priekšlikumu par visām nodokļu paradīzēs reģistrētajām kompānijām, to ieņēmumiem un izdevumiem. Uh, Tādējādi mēs eh, varētu tomēr sakārtot likumdošanu. Ko eksperti eh, saka par šo ideju, ka tādā veidā varētu apkarot nodokļu paradīzes? Paldies! Un nākamais Eiropas parlamenta deputāts dod vārdu Lui Mišelam no Beļģijas. Lūdzu, Mišelkungs. Oui. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, pateicos mūsu eh, viesrunātājiem, bet es gribu runāt par tādu konkrētu jautājumu. Es eh, pievienojos sašutumam, kas tiek pausts par šo nepieņemamo parādību, bet būtu jāpauž sašutums par politiskās grības trūkumu visās valstīs, jo būtībā viss jau saistīts ar politisko grību gribu. Tālāk gribētu uzdot uh, runātājiem šādu jautājumu. Kādu informāciju esat saņēmuši par due diligence uh, kritērijiem, ko veic starpnieki uh, un kā nacionālās iestādes to visu kontrolē vai kontrolē jau iepriekš vai tikai pēc tam, kad ir atklāti krāpšanas gadījumi? Otrakārt, ko jūs domājat? Uh, par Financial Intelligence Unit izveidi Eiropā, kas palīdzētu labāk kontrolēt aizdomīgas finanšu plūsmas Eiropā, ja tās ir pārnacionāls. Tālāk, kāda, ko jūs domājat par uh, ASV FATKA? līgumu, kas nosaka, ka administrācijai ir jāinformē par uh, visiem aktīviem, kas pilsoņiem ir uh, ārvalstīs, vai būtu iespējams kaut ko līdzīgu ieviest arī Eiropā. Uh, tāpat citi runātāji jau uh, runāja par uh, Šveices advokātiem. Un es gribētu zināt, kādēļ tad šie Šveices advokāti ir tik ārkārtīgi populāri. E, Tāpat es gribētu, lai jūs man nu, dotu definīciju. Lauešu kungs jau par to runāja, bet viņš bija vienīgais. Tātad būtu jādefinē, kas ir nodokļu optimizācija, kas ir izvairīšanās no nodokļiem un kas ir Uh, krāpniecību nodokļu jomā. Lojuš kungs, varbūt tas jūs pārsteigs, bet es uh, lielā mērā piekrītu viņam, ka robeža starp šīm trim parādībām būtībā nepastāv. Pārlieka optimizācija palīdz uh, īstenot krāpšanu, darīt kaut, no kaut kā nelegāla, uh, to pārvērst uh, legālā uh, darbībā. Tātad es gribētu dzirdēt jūs komentārus par šiem jēdzieniem um, Mišela kungs un iepriekšējais runātājs uzdeva konkrētus jautājumus. Profesor Pīts, varbūt jūs pirmais atbildēsiet. Paldies, runāšu angļu valodām. Vispirms viens jautājums bija ļoti konkrēts vai specifisks Tātad šis 13. jautājums par uh, Šveices advokātiem Ženēvā. Kādēļ tur ir tik daudz advokātu? Un um, tas bija tāds, ka uh, ieejas uh, vārtī šajos Panamas dokumentos. Tātad uh, šī ir ēnu ekonomika, tā ir vēl daudz plašāk, bet bija interesanti izvērtēt darbības veidu, modus operandi. Tātad šeit ir uh, nu, nošķīrums starp uh, tādiem tradicionāliem advokātiem, un tad ir advokāti, kuri kļūst par finanšu operatoriem, un šeit ir tāda pelēkā zona pa vidu. Nu, ja jūs darboties kā advokāts, jūs varat arī naudu uh, glabāt kādu laiku, bet uh, skaitaties advokāts, bet ja jūs sākat veidot offshore struktūras ar offshore uzņēmumiem, atvērt bankas kontus, tad es teiktu, ka uh, tas būtu uzskatāms par finanšu operātoru. Uh, pašreizējā Šveices interpretācijā tā tas nav. Par to tika diskutēts uh, Šveices parlamentā. Parlaments atteicās grozīt likumdošanu šobrīd, un par to ir šis 13. jautājums. Es gribētu jūs uh, rosināt, izvērtēt, vai situācija jūsu valstīs ir atšķirīga un vai Eiropas Savienības direktīva ir pietiekami skaidrā um, nošķirot šīs darbības. Tālāk uh, komentāru piekrītu grieķu kolēģim par to, ka šis uh, temats ir ļoti plašs, jo runa ir gan par nodokļiem, gan naudas matas, atmazgāšanu, gan varbūt vēl citiem jautājumiem. Un pēdējais koments tika pieminēts šie melnie saraksti. Uh, Un šeit ir esat diezgan sarežģītā situācijā. Jūs konstatējat, ka jūs paši esat problēmas daļa, vai varētu teikt, mēs visi esam problēmas daļa, un ir grūti sastādīt melno sarakstu, ja pats esat problēmas daļa. Pieredze SAO, kad es vadīju cīņu pret korupciju, tur mēs vienojāmies par kopsaucēju. Un Tad ir jautājums, vai to nodod valstu rokās, kam tas viss ir jāīsteno, vai arī veido kādu pārnacionālo finanšu izmeklēšanas vienību. Bet jūs arī zinat to noteikti, ka tika īstenota uzraudzība par to, kā valstis uh, ievēro starptautiskos standartus Un ja esat visi vienisprātis un uzraugāt, kā e, šīs e, normas tiek īstenots, tad jūs varat konstatēt, ka ir valstis un teritorijas, kas neievēro šos principus, un tad tās varētu iekļaut melnā sarakstā. Un šāda rīcība būtu e, nu, tāda uzticību izraisoša tālāk. Krotkungs. Nu. Jā, tas eh, par eh, šiem nodokļu paradīzēm. Nīderlandes parlaments uzskata, ka šis jautājums jārisina Eiropas līmenī, un mēs vēlamies izvērtēt, kā šo jautājumu risināt arī Nīderlandē, bet līdz šim nesam saņēmuši atbalstu. Tālāk par FAT ka, ko uh, eh, Nīderlanda varētu darīt, uh, iedvesmojoties no faktu, ka Nīderlandē uzskata, ka ja ASV var kaut ko tādu izdarīt, tad arī mēs varētu līdzīgi rīkoties, varētu būt atskaits par uh, katru valsti vai sankcijas noteikti pret uh, daudznacionālajiem uzņēmumiem, kuri neievēro prasības, jo neviens šāds uzņēmums nevar atļauties nedarboties, nestrādāt Eiropā, un līdz ar to mums būtu jārisina viss šis problēmas. Uh, uh Lauiešu kungs, jā, priekšsēdētāji, atbildot uz kolēģa Mišelu uzdoto jautājumu, gribu teikt, Mēs uzklausījām banku pārstāvjus, čet, lielākās Beļģijas bankas, Fortis, Gādeksija un arī bankas, kas pārvalda privātos īpašumus. Tās teica, ka viņām nav nekādas saiknes ar šo starptautisko krāpšanos, viss ir ļoti labi, kaut gan viņām liel, bankām ir filiāls nodokļu paradīzēs. Uh, Tālāk tika ir šīs iekšējās procedūras bankās un mēs izveidojām uh, datu zāli, saņēmām iekšējos um, dokumentus, kas bija um, do, deputātiem pieejami. Nu, jāsaka, ka mēs šiem apgalvojumiem nevisai ticam um, izpētīšu situācijā. Uh, un mums eh, vajadzētu darīt kaut ko, lai atturētu šīs bankas no tādas prakses īstenošanas arī turpmāk, jo nevar būt eh, tādas lielas finanšu eh, krāpniecības struktūras pasaules mērogā, ja nav šie smadzenes, kas to visu izdomā, un pēc tam uh, tāds uh, sadarbības tīkls, un tādēļ mums uh, ir jāpiešķirs uh, lielākas loma vai pilnvaras finanšu regulātoriem. Un tika konstatēts, ka ir regulējums, kas ļauj iet tālāk, lai atklātu organizētu nodokļu krāpšanu, bet šīs, um, šīs normas nekad nav īstenotas dzīvē. Uh, Es, eh, protams, nerunāšu neko daudz eh, vairāk, bet es piekrītu, ka vajadzētu Eiropas līmeni izveidot institūciju, kas uzlabotu finanšu sektora kontroli, lai cīnītos pret krāpniecību nodokļu jomā un pret nodokļu paradīzēm. Paldies! Krainer kungs, jūs varat, bet jums nav obligāti jārunā. Jā, tika teikts, ka Eiropa ir, eh, vajag, ne, nevajag sevi novērtēt pa zemu, mēs esam lieli un uh, ietekmīgi, ja mēs sadarbojamies, bet nevar uh, būt, ka tikai ir uh, mēģina iedzīvoties uz citu rēķinu, ir jābūt sadarbībai šai jomā, ne tikai konkurencei. Un uh, pretējā gadījumā mēs būsim sīki, nenozīmīgi un nekad nekļūsim diži. Paldies! Tagad vēl trīs. Uh, Uh, runātāji no nacionāliem parlamentiem Arnolds Merkis no otrās palātas. Paldies, priekšādātāji! Paldies, ka tik labi izrunājāt arī šīs otrās palātas nosaukumu Nīderlandiešu valodā. Jā, reiz darbojošais izmeklēšanas komitejā Dzirdēju, ka tika pausta kritika par Nīderlandes lomu un domāju, ka tas, protams, ir pamatot kritikai, ir pamats, bet mans uzskats ir tāds, ka mēs arī Nīderlandes parlamentā paši kritizējam šo lomu nenoliedzami. Nu tā, piemēram, to, ka mūsu valdība centās aizkavēt risinājumu pieņemšanu no Eiropas eh, komisijas priekšlikumu formā attiecībā šiem hibrīda eh, hibrīda struktūrām, kā rezultātā bija iespējams šīs nodokļu struktūras. Mūsu valdība pārcēla šī risinājuma ieviešanu līdz 24. gadam, bet mēs kā parlaments šo ideju noraidījām. Mēs pateicām, nē, mēs nevēlamies, lai to tik vēlu īstenotu. Un es domāju, ka es, grib, un, un es gribētu vienkārši, lai jūs zinat, ka parlaments bija tas, kas vēlas ātrāk eh, šos pasākumus īstenot. Mums taču ir jāmācās arī vienam no otra. Mēs esam šeit, lai uh, uzdotu pareizos jautājumus arī savām valdībām. Par to visu ir ļoti daudz ko, ko teikt. Vienlaikus risinās šķiet divas uh, diskusijas. Vienas par nodo izvairīšanos nodokļiem, otra par nodokļu nemaksāšanu, bet pievēršoties melnā saraksta jautājumam. Nu, problēma ir tāda, ka tad ir jābūt atbilstīgai definīcijai, kas iekļaujams šādā melnajā sarakstā. Jo, piemēram, Ja Eiropas komisija tagad teiktu, ka lūk, valsts, kurā nav nodokļu vai kur ir ļoti zems nodokļu līmenis, nav nodokļu paradīze, nu tad mēs sastopamies ar problēmu. Ir jābūt kaut kāda veida vismaz minimālajiem sliekšņiem, un te gribētu dzirdēt no paneļu runātājiem, vai jūs tam piekrītat. Un nu, turklāt arī visas šīs nodokļu brīvdienas, jeb atlaides, jeb ekonomiskās zonas, kas ar tām, ar šiem eh, preferenciālajiem režīmiem Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu pievērsties tam, kāda tad būs šī definīcija, jo citādi mēs nonāksim pie tā paša, kur pagātnē ar SAO. Respektīvi, kad melnais saraksts izveidots tika, bet tajā netika faktiski iekļauta neviena valsts, neviena nodokļu paradīze tur iekšā nebija. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk kopumā mums vēl ir pieteikušies deviņi runātāji. 25 minūtes laika, un tad noslēgumā došu vārdu, protams, arī vēl ekspertiem. Nākamais runātāji no Latvijas parlamenta sports, no Sājumas, lūdzu. Jā, labrīt, kolēģi. Vēlos uzsvērt, ka Latvija atbalsta starptautiskās un Eiropas Savienības iniciatīvas attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī nelegāli iegūt līdzekļu legalizācijas apkarošanu jo arī mēs ciešam no offshoriem. Mūsu valstī mēs tur uzskaitām, ka ir 700 līdz 800 offshore, un tas priekš mūsu nelielās ekonomikas arī ir ļoti daudz. Ļoti svarīgi arī Latvijā ir taisnīgai regulējuma izveida, nodokļu sloga sadalē no tieši uzņēmēju viedokļa, jo viņi taču ir galvenie, kas rada šīs pievienotās vērtības. Un pie tā, lai tas notiktu, mēs ļoti smagi strādājam gan eh, saimā, gan ministru kabinetā un, protams, ļoti lielā sakarā un kopīgi ar uzņēmējiem, bet tai pašā laikā ar viņu intereses ir ļoti dažādas, kā mēs te redzam. Mēs nesam esam iestājušies arī OECD, un arī šajā organizācijā vadlīnijas rekomendācijas mēs ceram palīdzēs šajā cīņā ar nelegāli iegūtiem līdzekļiem. Visiem zināms, ka viens no galvenajiem postulātiem ir tas, ko te arī daudz runātāji uzsvēra, ka nodokļi jāmaksā tur, kur tiek gūta tieši peļņa. Un tad arī no tā izriet eh, mans jautājums panelim, un eh, gribu vēlreiz to arī uzsvērt, kad cik tālu mēs esam ar automātisku informācijas apmaiņu nodokļus skarošu dokumentu un nolēmumu apmaiņams vismaz starp ES dalību valstī jānotiek šai apmaiņai. Un tas pēc iespējas ātri ir jārealizē dzīvē, jo tas ir ļoti svarīgi. Es gribētu uzsvērt pirmkārt mūsu sabiedrībai un, protams, arī mūsu valstīm, jo tikai runājot un atliekot un, un nerealizējot šī sistēmu ātri un pilnīgi, nu, mēs praktiski stāvam uz vietas. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Un pēdējais runātājs manā sarakstā ir Monīčī kungs no Maltas. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas uh, ir ieradušies. Esmu bijis ministrs un uh, deputāts uh, Maltā un kā ministrs es vadu divas padomes, gan tieslietu, gan kultūras padomes. Es pieņemu zināšanai izskanējušos komentārus, vēlu sadalīt savu uzstāšanos trīs daļās. Pirmā daļa ir saistīta ar Eiropas institūciju veikumu. Jā, es runāšu īsi, es tā parasti arī vienmēr runāju lakoniski. Tātad pirmkārt ko Eiropas institūcijas ir paveikušas pēc uh, Panāmas atklāsmēm. Nu, uh, prot, jāieklausās arī ekspertu teiktā par trīskāršo pieeju, tātad uh, direktīvu par uh, naudas atmazgāšanas apkarošanu. Cerams, ka panāksim Maltas prezidentūras laikā vienošanos par šo jautājumu. Otrkārt, direktīvu par uh, apkarošu, vēršanos pret uh, naudas atmazgāšanu krimināla tiesiskā ziņā. Ministri to ir apsprieduši, bija plaša vienprātība. Mums pagājuši nedēļa notika neformālās uh, uh, tieslietu ministru padome Maltā un treškārt uh, um, īpašuma. Uh, konfiskācijas un līdzekļu iesaldēšanas rīkojumu. Arī to uh, diskutējām pagājušajā nedēļā Maltā. Un tas sasaucas ar mana opozīcijas kolēģa teikto. Viņš uh, vēlējās uh, tā politiski šeit uzstāties. Uh, jāsaka, viņš gan ir pēdējais, kurš uh, var mums te lasīt lekcijas par labu pārvaldību, jo viņam arī būtu jāatbild par to, ko viņš padarījis esot ministrā matā iepriekš. Tālāk izskanēja komentāri par Maltu un mūsu finanšu sektoru. To daži deputāti pauda šeit. Es gribu teikt, ka Malta ir efektīvs, uh, uh, stiprs finanšu sektors, kas ievēro visus noteikumus. Es nepiekrītu argumentiem, ka mēs esot kaut kāds offshore vai nodokļu paradīze. Vairākas uh, Maltas valdības gadu gaitā ir panākušas to, ka mēs ievērojam normas, ka mums ir uh, stiprs finanšu sektors un efektīvi tas darbojas. Priekšsēdētājs, jā, to mēs arī noskaidrosim uh, mūsu sanāksmē, kāda ir situācija Maltā. Tālāk. Es uh, uh vēlētos arī uh, rezervēt laiku vēl mūsu uh, paneļa eh, runātājiem, un eh, tas būs iespējams, ja visi ievēros noteikums. Tātad būs Darjos Rozāti, eh, Fabio Mazi, un tad pēc tam tālākie runātāji. Tātad jūs esat ETP frakcijas koordinators Panamas. Eh, komitejā. Es pateicos mūsu panēļ runātājiem par eh, tādu interesantu skatījumu uz šo mm, eh, ļoti nopietno jautājumu par nodokļu paradīzēm, nodokļu mm, nemaksāšanu. Es vēršos pie Pīta kunga, bet atbildēt var arī citi runātāji. Tātad visi uzsvēra tā saucamo starpnieku lomu šajā nodokļu uh, nemaksāšanas procesā. Tātad šeit ir gan advokātu biroji, nodokļu konsultanti un arī bankas ja bankas tiek tomēr regulētas, tad citus šos uh, dalībniekus regulē tikai tādi rīcības kodeksi vai kaut kāds peš, pašregulējums, vai jūs uzskatāt, ka e, šis pašregulējums ir pietiekams, lai atturētu šos starpniekus no uh, iesaistīšanās e, šādos procesos, palīdzot, veicinot um, nelegālu fo, līdzekļu plūsmu, atverot offshore teritorijās kontus un tā tālāk. Varbūt vajadzētu padomāt par to, ka valstī vajadzētu šajās profesijās strādājošo darbības vairāk regulēt. Otrakārt, ASV pieredze. Strādājot mūsu eh, Panamas komitejā mēs eh, uzklausījām ekspertus, kuri mūs informēja, ka ASV ir izdevies ierobežot izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas un uh, krāpniecības ieviešot tā saucamo fakta, fakt, fatka likumdošanu. Ir izskanējuši ierosinājumi par domāt par līdzīgu ekvivalentu Eiropā. Kā jūsuprāt, vai tas būtu pareizais solis vēršoties pret šādu negatīvu praksi? Paldies, Rozatīkungs. Tagad Fabio Demāzī, mūsu pana komitejas uh, vicepriekšsēdētājs. Paldies par maltu. Es neko daudz nekā, nekomentēšu. Ja kāds valdības pārstāvis saka, ka, ir, ka nav nodokļu paradīze, tad tomēr uh, izrādās beigās, ka tāda ir. Nu, mums ir dažādi karteļi Eiropā, ir bankas, kas ir iesaistījušās un arī jā, um, šie offshore, tā darbojas finanšu <clears throat> nozare. Es varu uh, daudz kam piekrist uh, Austrijas kolēģa teiktajā, jo Austra, Austrijas valdība un, uh, un Vācijas valdība vēršas pret to, ka tiktu ofi, atklāt paziņots par uzņēmumu apgrozījumu katrā valstī atsevišķi, jo tas ierobežojot konkurenci. Tāpat tiek uh, paredzēts arī uh, izņemt trastus uh, no, no šādas oficiālas rezultātu paziņošanas, lai aizsargātu, teiksim, datus un Eiropas parlaments noraidīja uh, to tā saucamo melno sarakstu ar nodokļu paradīzēm, jo parasti tās tā aizdomās turamie, kā piemēram Pādāma, Panama un Bahamas un citi nebija tur iekļauti. Un es Eh, nu jā, vienmēr eh, tiek vienkārši tā virspusēji analizēts. Daudzos gadījumos šis process tikai atķeksēts, kaut kas netiek panalizēts padziļināti. Un bieži vien tiek būtībā sabotēts šis darbs. Un eh, vai mums Eiropā būtu nepieciešami instrumenti, lai varētu noteikt sankcijas? Par to būtu jāpadomā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Īs komentārs. Es domāju, ka šeit runa eh, lielā mērā iet par to, ka atbildība par nodokļu iekasēšanu, cīņa pret terorismu, cīņa pret naudas atmazgāšanu, tā ir jābūt eh, dalību valstu kompetencē. Uh, jo ir tā, ka uh, arī kriminālās aprindas izmanto ļoti labus instrumentus, lai panāktu savus mērķus. Šodien jūs jau teicāt, ka problēmas ir Eiropā. Deutsche Banka ir uh, saņēmusi milzīgu soda naudas rēķinu par to, ka tā nav izpildījusi naudas apmazgāšanas noteikumus. Un es domāju, ka mums. Uh, ir šajā jomā jāstiprina likumdošana. Mišela kungs jau teica, ka ir jāizveido Eiropas eh, izmeklēšanas vienība, bet pastāvīga struktūra, jo šobrīd šķiet, ka e, tiesību sargājušās iestādes ar dažādām dalību valstīm sadarbojas ne īpaši veiksmīgi. Tas bija pirmais, otrais. Mēs runājam par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, ir izveidota ētikas eh, grupa, ētikas programma uzņēmumiem par nodokļu maksāšanu, tomēr tas nedarbojas. Uzņēmumi eh, izmanto pārobežu izvairīšanos no nodokļiem schēmas. Ko mēs varam darīt dalību valstīm? ir jāgriežās pie tiem, kur darbojas šajā ētikas grupā un izvei, ar prasību izveidot tādus note, noteikumus, kas darbotos. Un visbeidzot, Austrijas kolēģis jau pieminēja caurskatāmību, sadarbību un domāju, ka pie tā mums ir jādomā. Paldies! Nu, es aicinātu tomēr uh, turpmākiem runātājiem izteikties lakoniska, lakoniskāk. Tagad vārds uh, Baekungam no uh, Bēļģijas. Nu, es gribu teikt, ka mūsu izmeklēšanas komitejas būs noderīgas un palīdzēs mainīt nostāju arī padomē. Tālāk es gribētu jautāt parlamentu kolēģiem, cik, eh, vai jums ir dati par to, cik eh, lietu izmeklēšana ir uzsākusi Finanšu inspekcija, attiecīgi jūsu valstīs, un tālāk par šīm četrām lielākajām bankām auditoriem, kas ir uh, valdību konsultanti, komisijas konsultanti. Uh, Vai jūs neuzskatāt, ka būtu jāpieliek punkts šim interešu konfliktam? Tālāk es gribētu jautāt, eh, kādus pasākums jūs ierosinātu komisijai veikt kā visteidzamākos? Tālāk, eh, mi, po, Portugāles parlamentu pārstāvis tagad uzstājas. Jāsviegam. Paldies. Jautājums panelim. Jūs eh, pieminējāt eh, situāciju, kurā um, ir iespējams uh, izmainīt uh, grāmatvedības datus, un, piemēram, Beļģijā ir iespējams uh, samazināt arī uh, paškapitāla apjomu. Līdz ar to Eiropas līmenī cīņa pret izvairīšanos no nodokļiem ir kā cīņa ar veidzirnavām. Vai jums šķiet, ka, piemēram, Beļģijas likumdošana varētu sakārtot tā, lai izvairīšanās no nodokļiem vairs nebūtu iespējama? Arī citās jurisdikcijās ir pieejami instrumenti, kas to pieļauj tīri likumīgi. Cits jautājums ir, kā Eiropas direktīvas tiek transponētas dalību valstu likumdošanā. Īpaši vēlētos eh, pieminēt eh, Šveici. Šveicei, piemēram, ir jāatskaitās par naudas eh, trans, par naudas pārvedumiem virs 600 tūkstoši Šveices frankiem. Uh, Tā tad ir šādas plaisas likumdošanā, priekšsēdētājs mēģina pārtraukt runātājiem. E, nākamais ir tā saucamie labuma guvēji, īstā labuma guvēji. Kādā līmenī mums tas būtu jāatrunā? 10%, 25%, 5%, 0,5% ir iespējams kontrolēt 5%. Tātad kādus papildus risinājumus jūs piedāvājat, lai uzlabotu uh, situāciju? Man ir vēl pieteikušies trīs runātāji, jums jārunā īsi, un pirmā Elīša Laina. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātie kolēģi, ļoti interesanti viedokļa apmaiņa. Es uzskatu, ka ar vienu šādu dienu vai pusdienu nepietiek. Mums ir jāsadarbojas daudz ciešāk, jo cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas skaidri parāda, ka tā ir visa Eiropas problēma. Jo šobrīd ir ļoti viegli sūtīt veikta pār, naudas pārvadumu lielos apmēros no vienas vietas uz otru. Piekrītu Krainera kunga teiktajam, proti, kā Eiropas Savienība var pastāvēt, ja uh, lielas fiskālās konkurences apstākļos mēs nevēlamies uh, sakārtot šo situāciju. Uh, Šobrīd starptautiskie uzņēmumi maksā 0,005% no viņiem piekritošajiem nodokļiem. Tātad valdības berzē rokas un mēģina sadarboties, vienlaicīgi mēģina nozakt mūsu priekšsēdētājs mēģina pārtraukt. Bet runātāji turpina. Es vēlētos pateikt, ka uh, ar Eiropas līmeni vien nepietiek, mums ir jāgriežas un tā situācija jārisina globālā līmenī. Un uh, domāju, ka vajadzētu tiešām izveidot globālu uh, vienību, kas uh, to visu sadarītu. Un tagad uh, es vēlētos dot vārdu Annai Gomešai. Viena minūte, saka priekšsēdētājs. Paldies, Gomes skundze. Tā tad. Uh, kāda ir finanšu institūciju zemāko darbinieku funkcija. Viņi faktiski tiek bieži vien izvirzīti par grēkāžiem, kamēr lielās zivis izsprūk. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību, ko nesen saņēmu no Endries kunga no EBA. Un arī De Santas kundze kas ir Angolas prezidenta meita par viņas saikni ar Portugāles bankām, bet ne par to. Problēmas ar nodokļiem dalību valstīs ir visās, bet um, ir tā saucamās zelta programmas eh, dažādiem investoriem. Uh, vai tad tas nav tieši pretēji tam, ko mēs Eiropā vēlamies panākt, vai nav tā, ka mēs e, naudas atmazgātājs un krimināls personības un visus ļaunos tieši mudinam izvairīties no nodokļiem. Un tagad e, Kūperkungs ECR koordinators no Eiropas parlamenta. Um, encourage... Mēs nevēlamies rosināt izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas vai korupciju, bet nav nekas iebilstams pret nodokļu efektivitāti. Uh, tas eh, būtībā eh, runāšana par labām un efektīvām un tā tālāk eh, rīcībām ir muļķība. Ir jāvēršas pret netaisnīgām sociālistu valdībām. Ne visi visu manto. Ir arī cilvēkam ir daudz jāstrādā, lai atstātu pēc tam naudu bērniem, un tā taču ir viņu nauda. Viņi to ir nopelnījuši Ir uh, valstis, kuras rosina efektivitāti, jo uh, ir citas valstis, kas vienkārši vairāk tērē nodokļu maksātāju nav. To mēs visi zinām. Šeit Eiropas Savienībā ir tā dīvaina doma, ka valdībām vienmēr taisnība, viņas vienmēr rīkojas pareizi. Tā tas nevienmēr ir ir uh, varbūt uzsāktas nodo um, uh, raganu medības pret atsevišķām personām. Protams, ir jāvēršās pret krāpniekiem, tiem, kas nemaksā nodokļus, bet nevajag vērsties pret cilvēkiem, kuri vienkārši cenšas sevi aizsargāt. Atceramies pagājušajā gadsimtā 40. gados cilvēkiem tika atņemta manta un cilvēkiem ir tiesības pasargāt sevi pret korumpētām uh, valdībām. Es gribēju precizēt, ka šis kungs ir EFDD, Brexit atbalstītāja grupas uh, koordinators, nevis EKR grupas uh, koordinators, un viņš, protams, iestājas par uh, šādu nodokļu konkurenci. Tātad, kolēģi, mūsu rīcībā ir dažas minūtes, lai uzklausītu atbildes, un vārds Pita kungam. Paldies! Varbūt vispirms tāds vispārējs komentārs. Mēs runājam par divām lietām, kuras tomēr nav viens un tas pats. Viens ir nodokļu godīgums un kā izvairīties no naudas atmazgāšanas. Tas ir caurskatāmības jautājums. Vai mēs visi esam pietiekami caurskatāmi? Un otrs ir par nodokļu harmonizāciju. Protams, jūs jau lemsiet, kādā politiskā kārtībā šos jautājumus risināt, jo šie jautājumi tiešām ir ļoti delikāti. Un iespējams, ka kaut kur būs strupceļš vai vismaz pudels šaurā vieta, kakls. Bet sāksim vispirms ar nodokļu nodokļu godīgumu un cīņu pret naudas atmazgāšanu. Godīgi runājot, automātiska informācijas apmaiņa, globālais fórums un SAO loma, mēs jau esam daudz sasnieguši. Sniega bumba ir izkustējusies, ir tādi skeptiķi, kur apgalvo, vai tiešām šīs manas tikko nosauktās iestādes darbojas pietiekami efektīvi. Jā, var gadīties tā, ka e, no dažāda institūcija viedokļa konkrētas institūcijas nav pietiekami fiksas, Iespējams, ka mēs tikai skatāmies, vai likumi tiek pieņemti un neskatāmies, kā tie ir īstenoti. Tā var būt, un tomēr mēs strādāts tiek. Nākamais par pašregulāciju. Es personīgi uzskatu, ka tā nav laba ideja. Piemēram, par bankām runājot, sadarbība ar dažādām jurisdikcijām, bankām un advokātiem informācijas apmaiņa nedarbojās. Tā tad eh, es neatbildēšu uz to, ļaušu jums atbildēt. Bet par caurskatāmību runājot, labi, Viens būtu sakārtot reālos labumu guvējus, un tas ir tehnisks sakārtošanas jautājums. Šeit ir jārunā par starpniekiem. Es jau ievadvārdos teicu, ko darīt ar juristiem. Jums noteikti kaut ko vajadzētu darīt eh, un iekļaut to direktīvā. Eh, Portugāles pārstāvis teica, Pepi jautājums ir ļoti aktuāls. Es esmu redzējis Dos Santos eh, kontus un, protams, eh, ja jūs no Sonangolas saņemat 400 miljonus un tos izdaliet saviem draugiem, smuki jau tas neizskatās. Bet noteikumi pieņemti ir. Jautājums ir par to īstenošanu dzīvē. Uh, Es e, nedomāju, ka Portugālē ir jāpieņem jauni likumi, arī starptautiskā vidē ir likumi un normas, bet vai tās tiek izpildīts, jau ir cits jautājums. Nākamais ir pārvietošanās brīvība. Mēs pārāk bieži dalību valstī ļaujam pārāk lielu vaļību. Uh, Bieži tas ir pamatoti, bet eh, situācijās, kad varbūt netik ļoti, es domāju, ka kādam vajadzētu iestāties un pateikt, diez vai tas nāks visiem par labu. Tāpēc šis te monitorēšanas mehānisms un pēc trim, četriem raundiem grupā vajadzētu tomēr fokusēties. Eh, cits apakšjautājums, kas šeit tā kā parādījās, eh, par šiem 25% robeža uzņēmumiem, lai noteiktu patiesos labumu guvējus. Tas ir 14. man uzdotais jautājums, bet jums ir taisnība, 25 ir pārāk daudz, pārāk augsts procents, jo ļoti viegli ir būt 25% labumu guvējiem un tomēr radara uzmanībā tas nenonāk. Uh, Ļoti specifisks jautājums eh, bija par, par pārējas mantošanas eh, tiesībām noteikumiem. Ir dažas valsts, kurās ir minimums, kas ir jānodod pēcnācējiem, un, protams, eh, tad liela daļa izmanto offshore pakalpojumus, lai apietu šo Uh, mantošanas likumu dažās valstīs. Ir tādas valsts, kurās šādas likumdošanas nav, un šajās valstīs tad savukārt ir vieglāk to visu apiet. Paldies! Äh, äh, jā, äh, profesors Pīts arī rakstīs, ka var atbildēt uz šo, šiem jautājumiem, kas viņam ir iesniegt. Tagad vārds Grotkungam. Par E, Panamu. Un, e, kad mēs par to runājām Holandē, tad bija apmēram 700, e, vieta, 700 lietas, kuras parādījās Panamas dokumentos saistībā ar uh, Nīderlandi, un 160 lietas šobrīd tiek izskatītas tiesā. Tas nozīmē, ka mūsu valstī uh, aizsardzība tā saucamajiem, um, tā saucamajiem ziņu uh, devējiem ir lielāka nekā citās valstīs. Uh, tagad atgriezīšos pie 25% uh, un par reālajiem labumguvējiem. Nīderlandē šobrīd ir likuma priekšlikums sagatavots, lai Eh, aplikt ar nodokļiem arī tos, kuriem ir zem 25%. Un eh, domāju, ka eh, ļoti grūti būs tiešām iegūt patiesās ziņas par, par labumu guvēju. Lauž kungām vārds. Jā, es atbildēšu uz kolēģa Bajē un Portugāļu kolēģu uzdoto jautājumu. 239 lietas ir uzsākusi finanšu inspekcija par uh, 700 uh, epizodēm, uh, tātad, uh, kas ir šajos Panamas dokumentos, vēl turpinās izmeklēšana citās uh, jautājumos tālāk par šīm lielajām četrām konsultāciju firmām, auditoru firmām, jo tās veids gan auditus, gan uh, arī uh, konsultē nodokļu jautājumos, jā, te kaut kas nav kārtībā. Uh, tā tad uh, no šeit audita nodaļas meklēja klientus uh, šim nodokļu departamentam. Nu, šeit viss nebija skaidrs, vai tā tas bija vai nebija, un mums par to būtu jādomā, un varbūt Eiropas līmenī būtu nepieciešams regulējums šajos jautājumos. Es uh, Eh, sako Eiropas līmenī ir nepieciešama homogēna sarakstu izveidot par nodokļu paradīzēm, tālāk veidot vienību cīņai pret eh, šo nodokļu Uh, nemaksāšanu, īstenot informācijas apmaiņu. Uh, Beļģija tiešām strādā pie uzņēmumu nodokļu reformas, lai atteiktos no uh, tā, ka procentus var atvilkt no uzņēmumu peļņas pirms nodokļu samaksas, bet nu, šis jautājums vēl nav pabeigts. Paldies, tagad vārds Krainer kungam. Gribēju teikt, ka šī pēdējā uzruna mani šokēja gan toņa, gan satura ziņā. Bet visādi citādi, ja mēs, piemēram, salīdzinam Apple ar holokaustu upuriem, nu, un tad savukārt visas valdības Eiropas Savienībā bez īrijas ar, nezinu, kaut kādiem nāciju režīmiem, nu, tas nozīmē, ka tas jau ir pilnīgi nesalīdzināmas vērtības. Tomēr ļoti šokējoši, ka kādā publiskā vietā kaut kas tāds var tikt pateikts. Par jautājumiem runājot ziņojumu atsevišķi valstīm, vai tiem vajadzētu būt publiskiem. Es domāju, ka jā, jo tas jau nav nekāds striptīs, tur ir vairāki skaidļi vienkārši. Uh, Šķiet, deviņi skaitļi nav jau tā, ka tur pēkšņi tiktu atspoguļot pilnīgi visa veida sadarbību un, un, un informāciju. Bet es domāju, lielākoties šie skaitļi, piemēram, Vācijā un arī Austrijā, būtu šai firmu reģistrā jāpadara atklāti publiski pieejam, tā lai šī darbība būtu daudz pārskatāmāka. Bet nu nav jau šāda, šāda reģistrā attiecībā uz personām, diemžēl. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds jautājums, nu, ka uzņēmumi, piemēram, šīs personas nu, ne, neuzrāda. Bet pārsvarā svarīgākais tika pateikts - pārskatāmība, sadarbība, godīgi, taisnīgi nodokļi. Un es vienmēr dzirdu lūk šos vārdus kā nodokļu paradīzes, patvērumi un tā tālāk. Tas izklausās pārāk labi tās nav labas lietas. Es domāju, ka mums vajadzētu tos saukt īstajos vārdos par nodokļu purviem, tie ir purvi, un mums vajadzētu tos nosusināt. Ar oāzi mēs nekad to nedarītu, jo oāzi ir kaut kas ļoti pozitīvs, tāpēc sauksim lietas īstajos vārdos, tie ir purvi. Jo man nauda tur vienkārši noslu, noslīkst un pazūd. Paldies, Krainer kungs, paldies! Ne visi šie jautājumi un atbildes tiks iekļaut arī protokolā, tātad dokumentā, dokumentēt, un pēc tam varēsiet vēl par to visu pārliecināt. Es arī Koburna kungu uzrunu nesapratu, viņš runāja tik ārkārtīgi skaļi, nesapratu ne viņa oriģinālā teikto, ne to, kas man tik austiņās tulkojumā teikts, bet, nu, lai kāds arī nebūtu. Uh, Gribu vēlreiz teikt no sirds paldies visiem, kas e, kopā ar mums šeit piedalījās diskusijās. Domāju, ļoti laba sanāksme. Diemžēl, nu, laika mums vairs nav, lai nāktu klajā ar kādiem noslēgumu secinājumiem. Bet nodošu tālāk tagad atpakaļ e, sēdes vadības grožus e, manam līdzpriekšādātājiem. Paldies visiem! Thank you very much. Lielas paldies, saka Gvaltjērī kungs ļoti interesanta pirmā diskusija sesija, un tāpēc varam tagad pāriet pie otras. Nu, burtiski vienas minūtes pauzīta. Nu, divas minūtes pauzīt, lai mēs varam nomainīties šeit runātāji, un tad ķersimies pie darba. Banku savienība, kapitāla tirgus savienība, jauns vienotais tirgus finanšu pakalpojumiem. Pavisam, pavisam īsts pārtraukums, lūdzu, neiet prom no telpas, nē, nē. Thank you.